Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά... Prieks, paldies, godātās dāmas un kungi, mēs atsākam plenārsēdi. Vakardienas eh, protokols ir eh, jums visiem izsūtīts, un man nav ienākušās nedz rakstiskas, nedz mutiskas iebildes, līdz ar to mēs uzskatām protokolu par apstiprinātu.